Damen und Herren, liebe Freunde. Dāmas un kungi, dārgie draugi. Möchte gern vor Beginn. Es gribētu labprāt pirms balsošanas informēt visu komiteju par eh, kontaktiem, kas mums ir uzsākti Tas eh, nozīmē, ka mēs tad eh, visi būsim vienlīdz labi informēti. Vakar vakarā mēs nolēmām neorganizēt braucienu uz Turciju. Tam, protams, ir dažādi iemesli. Pirmkārt, mēs jau, protams, visi zinām, kādi varētu būt rezultāti. Ja šis 23. pants eh, tiek eh, atvērts kā viens no nosacījumiem, tad eh, mūs uzņemtu. Bet mums arī teica, ka viņi nevēloties runāt ar parlamentu, Eh, pirms tiks pieņemta rezolūcija, un rezolūcija, protams, nevar būt pareiza vai nepareiza pēc tās satura, taču es domāju, ka Eiropas parlamentam ir tiesības pieņemt jebkādas rezolūcijas un par tām arī diskutēt. Uh, Mēs, protams, or gribējām organizēt eh, šo braucienu daudzu dažādu citu iemeslu dēļ, bet eh, notika visas šīs demonstrācijas. Mēs vēlējāmies attiecības padziļināt, mēs vēlējāmies nodrošināt arī samierināšanos, nodrošināt, lai visi partneri sāka apspriesties un lai Tur Turcija turpina strādāt pie uh, ceļa uz Eiropas Savienību. Taču Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vakar vadīja ciešākas sarunas ar Turcijas parlamenta prezidentu, un viņš paziņoja, ka no Turcijas puses Eiropas parlamenta delegācija netiks uzņemta. Priekšlikums, ka ieradīsies mazāka grupa, tika noraidīts. Priekšsādātāja priekšlikums bija nosūtīta Eiropas parlamenta pārstāvi uz Turciju, bet arī šis priekšlikums tika noraidīts. Mēs Tātad izmēģinājāmies visu iespējamo, arī man bija uh, vairākas sarunas ar Turcijas Eiropas lietu ministru, un arī šīs sarunas neko daudz nedeva. Nevēlos šeit iecināties detaļās, nevēlos to arī, es varu jums to iespējams pastāstīt zem četrām acīm, bet ja Vācijas partijas priekšādātāji tiek uh, tai tiek uzbrukts ar asaru gāzi, tad šķiet, tiešām ir runa par tādām attiecībām kā starp teroristiem, un to es uzskatu par problemātisku. Tiek izteikti arī draudi par dažādiem pretpasākumiem, un patiešām mani tas ļoti sarūktina. Uzskatu, ka Turcija vēl ar vienu ir Eiropas Savienības svarīga partnere. Mums vajadzētu novērot eh, tālāko attīstību Turcijā. Protams, ir ļoti būtiski, lai uh, valstī, kas virzās uz Eiropas Savienību, tiktu atļautas demonstrācijas un lai demonstranti netiktu likti cietumā. Uh, Turcijā pēdējo 20 gadu laikā nekad cietumos nav bijis tik daudz preses pārstāvju kā pašlaik. Mani arī tas ļoti pārsteidza, es īsti neapzinājos, cik lieli ir šie apmēri. Un tās ir lietas, par kurām mums būtu tiesības runāt. Taču no otras puses tas nedrīkstētu nozīmēt, ka mēs šeit nogriežam visus uh, iespējamos sarunu, uh, visas iespēj sarunu iespējas. Protams, mēs vēlamies eh, jebkurā brīdī atkal atsākt sarunas. Es uzskatu, ka tas ir tas, ko mēs patiešām varētu darīt. Pašlaik izskatās tā, ka demonstrācijas eh, turpināsies, ir kļuvis arī skaidrs, ka Turcijas valdība nesaka, ka tie visi ir teroristi. Protams, es nemāku par to spriest, bet šķiet ir drīzāk par runa par jauniešiem, par liberāļiem, kas vēlas saglabāt um, valsti, kas nebalstās uz reliģiju. Tāpat ir runa par veselo jau, jauniešu paudzi, uh, kas īstenībā man simpatizē. No otras puses, kā jau es minēju, eh, mēs pašlaik atrodamies smagā situācijā, mēs nezinām, eh, kā turpināsies attīstība Turcijā. Mēs vēlamies eh, saprast, kas notiek, mēs vēlamies arī, lai politika virzītos daudz saprātīgākā gultnē Turcijā. Tiek plānots brauciens uz Islandi. Turcija ir minējusi, ka tas ir bīstami aicināt eh, mm, šo komiteju uz Turciju. Īsti nezinu, vai tas ir joks vai nē, varbūt kolēģis Prēda varētu par to izteikties. Eh, Roberts vēlējās izteikt, Sers Roberts vēlējās izteikties, lūdzu. Um, Priekšsēdētāji, patiešām paldies. Es apsveicu jūsu reakciju attiecībā uz šo situāciju, taču vēlētos paust bažas. Kā jau jūs minējāt savā uzrunā, daudz labāk ir runāt un saglabāt attiecības, nevis tās pārtraukt. Taču es nezinu, varbūt jūs jau to esat ņēmis vērā. Varbūt mums vajadzētu rakstīt eh, Turcijas eh, parlamenta priekšēdētājiem un paust savas bažas. Uh, Tas, ka mums ir jāanulē šis brauciens, ir patiešām nopietnas jautājums. Varbūt mums vajadzētu rakstīt vēstuli premjeram. Tāpat arī es vēlētos paust bažas par to, vai mums tiešām vajadzētu pilnībā pārtraukt attiecības. Ņemot vērā šos gadījumus, ko jūs šodien izklāstījāt, varbūt mums vajadzētu turpināt uh, attiecības, nevis pilnībā pārtraukt komunikāciju. Protams, tas ir, tā ir tikai tāda maza nianse, un es arī uzticos jūsu spriedumam šajos jautājumos. Um, bija plānots uh, pilns delegācijas brauciens, varbūt to varētu aizstāt ar mazāku braucienu, vai tikai jūs varētu uz turien doties. Um, ir skaidrs, ka ja kāds no mūsu valstīm tiek uh, uztvers par um, teroristu, tas ir nopietni, un iespējams mums vajadzētu paust premjeram, ka mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, bet tajā pašā laikā mēs vēlamies turpināt attiecības ar valsti un ar tās tautu. Attiecībā uz Islandes esmu ēnu referents un. Uh, Es eh, referenta klātbūtnē varu teikt, ka, protams, jums vajadzētu braukt uz turieni un vajadzētu mēģināt eh, viņus pārliecināt, atkārtot iesniegt pieteikumu. Jā, es eh, gribēju doties uz Islandi, pagājušo reizi biju Islandē 1979. gadā, un man ir ļoti labas atmiņas par šo braucienu, tieši tāpēc vēlētos to atkārtot. Bet piekrītu jums Iespējams, ka mums ir jāraksta vēstule premjeram vai arī parlamenta priekšsēdētājam. Pēc dažām dienām varbūt mēs varētu par to apspriesties un varbūt mēs varētu atsākt sarunas un parādīt, ka mēs esam ieinteresēti virzīt uz priekšu mūsu attiecības ar Turciju un ar Turcijas parlamentu. Flotras kundze, jūs vadāt Turcijas delegāciju, varbūt mēs varētu to darīt kopā. Jebkurā gadījumā jūs vēlējāties izteikties, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, jā. Protams, pastāv zināma neskaidrība un satrauktība par situāciju, un tāpat arī pastāv satraukums par mūsu attiecībām. Turcija ir kandidāta valsts uz iestāju Eiropas Savienībā, tāms ir svarīgs partneris, un varbūt es sākšu ar labu jaunumu, jo civilā uh, Uh, sabiedrība ir mobilizējusi savus spēkus uh, un uh, pilnīgi jauna situācija, tāda ļoti eiropeiska nostāja ir izveidojusies tāda pilsoņu kustība, kas ir ārkārtīgi, nu, būtiski un interesanti. Protams, vienīgi, ka tas viss saskars ar ļoti smagām represijām, un tas savukārt ir ļoti satraucoši un negatīvi. Un premjerministrs ir uh, ar tādu kā pilnīgi riebumu izteicies par uh, šiem um, cilvēkiem, kuri manifestē, viņš tā ļoti autoritāri uz to skatās un saka, ka ir kaut kāda sazvērstība un tam līdzīgi. Un uh, šādi apgalvojumi ir tiešām ļoti satraucoši, un manuprāt, tas arī piesārņo sabojā šo politisko dialogu ar uh, Turcijas varas iestādēm. Tāpat arī ir vardarbība no policijas puses, ir dažādi drošības pasākumi. Uh, Eh, tiek eh, apcietināti pat arī ārsti, tāpat advokāti. Un visi tie cilvēki, kuri kaut kādā veidā snieguši atbalstu vai palīdzību eh, Gazīt parkā manifestējošiem cilvēkiem. Un katrā gadījumā es domāju, ka ļoti labi, ka mēs savā rezolūcijā skaidri esam par to izteikušies, pauduši savu nostāju un uh, Turcijai un tās parlamentā un valdībai ir jāmācās uzklausīt šāda veida deklarācijas. Un jāsaka, tas arī nav nekas jauns, jo ziņojumā, ko mēs apstiprinām katru gadu, mēs vienmēr kritizējam uzbrukumus preses brīvībai un uh, izteikšanās brīvībai, un šādi izteikumi jau ir bijuši. Tā ka, nu, kā es teicu, tas nav nekas tāds jauns no Eiropas parlamenta puses. Pārlasīsim savus igadējos ziņojumus un redzēsim, ka par šo jautājumu mēs jau ļoti daudz un detalizēti esam savus prasības izteikuši. Tāpat kā jūs priekšsēdētāji, uzskatu, ka ir nepieciešams turpināt politisko dialogu. Tas nozīmē krīzes apstākļos, krīzes brīdī tieši tad vajag censties pārliecināt par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir dziļš un konsekvents mūsu politisko attiecību turpinājums ar Turciju. Demonstrējot, kā mēs dialogu veidā varam būt no savas puses noderīgi, lai mīkstinātu situāciju uzlabot to, un es domāju, ka tam jāpaliek mūsu rīcības pašā pamatā. Ir paredzēta 27. un 28. jūnijā uh, sanāksme, un es uh, centīšos nodrošināt, lai šī sanāksme notiek un lai būtu tāds godīgas, atvērtas uh, debates, un arī tāpat laikā pozitīvas, un lai tās dot kādu rezultātu. Jā, Briselē notiks šī sanāksme. Es joprojām turpinu domāt, cerēt, ka šī situācija kļūs noteiksim nu, labāka, jo jau krietnu laiku mēs Turcijai tās varas iestādēm, ir īpaši uh, Tieslietu ministrijai esam devuši uh, tādus labus padomus, tāpat attiecībā uz ceļa kārtu 23. un 24. sādaļu, un tāpat arī uh, premjerministram Tātad mēs esam savas prasības un, un padomu devuši. Katrā ziņā es eh, domāju, ka mums vajadzētu strādāt un vajadzētu tātad nevilkt pārāk visu garumā, un mēs eh, cerams, ka varētu pēc kāda laika noslēgt 23. un 24. sadaļu, un arī 22. Eh, sadaļa ir ārkārtīgi svarīga tieši arī kurdu jautājumu atrisināšanā. Uh, Un tieši kurdi jautājums ir bijis paša demokrātijas eh, jautājuma pamatā Turcijā. Mēs esam vērojuši, ka kurdu reģionā ir bijušas diezgan maz manifestācijas, tā ka tie nav PKK eh, atbalstītāji, kas ir taksim laukumā. Un, godīgi sakot, vajadzētu arī izvērtēt tos rezultātus, ko mēs varētu gūt no šī procesa, kas ir ārkārtīgi būtisks. Tātad Es domāju, ka mēs esam piefiksējuši savu pozīciju, nosprauduši savus, eh, kā teikt, tabū jautājumus un robežas, un tāpat laikā esam pauduši vēlmi padziļināt dialogu un izmantot visus savā rīcībā esošos instrumentus, lai atbalstītu, jo eh, šie manifestējušie cilvēki jau neprasa, lai tiktu bloķēta 23. un 24. sadaļa. Un uh, es domāju, ka ir jādod šis atbalsts no Eiropas Savienības puses. Paldies, tagad noslēgšu runātājus sarakstu. Uh, vispirmām kārtām es vēlētos visiem lūgt izteikties īsi, ja mums būs jāsāk balsot. Peterlis kungam vārds. Gospod predsednik, es mislim, da... Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka Turcija pašlaik atrodas īpašā situācijā. Šādu demonstrāciju Turcijā līdz šim eh, nav bijis, un cilvēki pie tā nav pieraduši agrāk strādāju pilsētu plānošanā, un es eh, zinu, ko pieprasa vidas aktīvisti. Sākumā protesti nebalstījās uz nekādiem politiskiem iemesliem, tika aizstāvēti tiesiskas valsts principi. Ja es esmu pareizi sapratis, tad tiesa nolēma, ka šis, ka šis parks nedrīkst tikt eh, mainīts, tātad eh, šī parka apbūve tika izslēgta. Šeit nebija nekādas saistības ar protestiem, bet vēlāk demonstrācijas sākās arī citās pilsētās, un šie notikumi tika vairāk saistīti ar politiku. Pašlaik redzam, ka arvien vairāk grupējumi iesaistās, sākot ar komunistiem, beidzot pat ar labējiem radikāļiem. Var vērot plašu demonstrantu spektru. Pirmo reizi tiek pausta pilsoņu griba, un uh, pirmo reizi mēs arī redzam, ka pilsoņi izsaka atbalstu Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka pilsoņi vēlas, lai Eiropas Savienība būtu viņu pusē, un šī situācija ir pilnīgi jauna. Sākumā mēs redzējām, ka kustība virzās no apakšas uz augšu, un iespējams, ka tas noved, tas noved arī pie zināmām manipulācijām, bet nedrīkst izmantot jēdzienu teroristi, lai apzīmētu šos grupējumus. Mēs jebkurā gadījumā vēlamies turpināt dialogu ar Turciju. Mēs vēlamies arī, lai dialogs veidotos pašā Turcijā. Konfrontācija iespējams ir pats eh, sliktākais risinājums. Bet, eh, protams, pastāv vēl ar vienu iespēju, ka sekas būs dramatiskas. Es nevēlētos šeit eh, uzstādīt nekādus nosacījumus. Man ir patiešām žēl, ka no Turcijas puses tiek izvarsīti nosacījumi mūsu turpmākajai sadarbībai. Uzskatu, ka mums ir jāmēģina atrast tādī mēreni risinājumi. Es domāju, ka Šīs sadaļas vajadzētu virzīt uz priekšu, balstoties uz loģiku, un cerams, ka arī ārlietu padome eh, radīs kādu risinājumu. Dodu vārdu eh, Peterles kungam, devu vārdu Peterles kungam, diemžēl nevarēšu dot vārdu pilnīgi visiem, kas vēlējās izteikties, bet, protams, um, man ir jābūt arī solidāram. Tev haus kungam vārds. Paldies! Es e, pie sevis tagad domāju, vai tad ir jāatvainojas par to, ka mēs atzīstam e, šo armēņu genocīdu. Jebkurš e, labas gribas žests tiks, pret valdību tiks uzņemts kā, nu, tāds dūriens mugurā tiem, kas demonstrē, jo viņi cīnās par pamatbrīvībām. Un politisko dialogu šobrīd saindē nevis mūsu uzvedība, bet Turcijas varas iestāžu rīcība un tas, kā viņi apspiež Turcijas iedzīvotājus, šos demonstrētājus. Šulca kungs nosūtīja vēstuli, norādot, ka jāizvērtē, ka Baiša kungs eh, izrīkojās ar Samers kundzi. Tas ir tik tiešām ārkārtīgi aizvainojoši un ļoti aizvainojoši attiecībā pret uh, Vācijas deputāti. Es zinu, kāda var būt šāda izturēšanās. Man personīgi arī ir pieredze. Tā ka kas var gadīties, var sanākt, ka Eiropas Savienība uzņems vai gatavojas uzņemt militāri noskaņot valsts. Paldies! Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το είπαμε. Το... Paldies. Pirmkārtām, es domāju, ka mēs jau daudzkārt esam to teikuši, ka Turcija ir ārkārtīgi svarīgs partners mums. Vismaz kā es to saskatu, un šī situācija noteikti ieies vēsturē. Protams, mēs gribam, lai e, Turcija iestātos Eiropas Savienībā, lai kļūtu par dalību valsti, bet mums ir tomēr kaut kas jāsakārto. Un mums ir skaidri jānorāda, ka Turcija nedrīkst tādā veidā uzvesties nedrīkst aizvainot Eiropas Savienību, nedrīkst šādā veidā attiekties pret Eiropas parlamentu tādā ikdienas veidā. Viņi nevar mums dot pavēles, teikt par ko balsot, par ko nē. Tāda uzvedība nav pieņemama, un es domāju, ka šai komitejai vajadzētu nosodīt notiekošo. Mums ir jānosoda Erdogana politika, balstoties uz uh, informāciju, ko esam saņēmuši, jāpauž solidaritāti Turcijas iedzīvotājiem un demonstrētājiem, un skaidri jānorāda, ka viņi nav teroristi, un jādod šis politiskais signāls, ka šāda veida rīcība vairāk netiks paciesta. Un mēs neatvērsim 23. un 24. sadaļu. Būsim skaidri, ka tie nav tikai darbi, un attiecīgi mums ir jārīkojas atbildīgā veidā, un tā tad jādod šis signāls, kas ir atbilstošs uh, mūsu statusam un vēlmēm. Paldies! Nākošais runātājs, jūs teicāt, ka jūs, kad, tad, kad tikāties ar Baiškungu, ka ir kaut kādas lietas, ko jūs, nu, tā privāti mums varētu pastāstīt. Nu, mums nav iespēja tikties ar jums personīgi, tāpēc es domāju, varbūt jūs varētu mums kaut ko nedaudz vairāk tomēr šeit publiski šajā sanāksmē pastāstīt par šo privāto sarunu. Tālāk par šī rīta diskusijā mūsu komitejā. Domāju, ka mums ir jāraugās, kā Eiropas Savienība tālāk attieksies pret Turciju, vai Turcija joprojām vēlas iestāties Eiropas Savienībā, jāsaka, līdz šim viss ir bijis samērā neskaidrs, un signāls, ko esam devuši Turcijai, ir tāds, ka ir valsts, kuras vēlas, lai Turcija iestājas, citas izliekas, ka tās vēlas, lai Turcija iestājas, un eh, citas nē. Tātad tādu signālu mēs šobrīd dodam. Un nedomāju, ka šis signāls viņiem ir, nu, tāds noderīgs, palīdzīgs. bet tāpat laikā neredz, kā mēs varētu uh, savienot 23. un 24. sadaļas atvēršanu vai slēgšanu ar to, kā policija, piemēram, rīkojas. Mums ir labi, šīs sadaļas tiks atvērtas, bet mums ir jābūt ar skaidru pozīciju. Bet tāpat laikā tas tiešā veidā nesaistās ar policijas darbību un to, kā tā apspiež demonstrētājus. Kāds te norādīja, ka ja šīs sadaļas būtu atvērtas, tad policijas pieeja būtu savādāk. Es, es nu gan tā nepiekrītu. Jā, ir noteikti vieglāk rast risinājumu tad, kad ir godīga attieksme ar saviem uh, sarunu partneriem. Un Baiša kungs bija godīgs ar jums, un tādā pašā veidā arī mums ir jābūt pilnīgi godīgiem un skaidriem. Jāpaldies par šo viedokļu izklāst. Dažkārt tas ir, dažkārt ir prātīgāk nepaukstināt spriedzi un publiski neizteikties par kaut kādiem tematiem. Tāpēc esmu gatavs personīgi jums šo to pastāstīt, bet ne publiski šajā sanāksmē, lai nepalielinātu spriedzi. Mums jāskatās. Tātad Es savulaik balsoju par sadaļu atvēršanu, lai būtu skaidri, kāda ir mana nostāja, bet neesmu pārliecināts, ka pareizi to darīt šajā nedēļā. Līdz ar to ir arī radusies šāda jauna situācija, bet es personīgi atbalstu sarunu turpināšanos. Cit, nu, mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi par to, kāds ir gala mērķis, bet pavadienus saraut nevajadzētu. Un pie tā mums arī vajadzētu attiecīgi strādāt, lai Turcija būtu vairāk saistīta ar mums, nevis ar citām varām. Un tas man dotu patīkamāku sajūtu nekā tad, ja Turcija virzītos prom no mums un citā virzienā, jo tas būtu arī mūsu interesēs. Vai gala rezultāts ir dalību valsts status, nu tas par to var diskutēt bet par to, ka viņam jāvirzās mūsu virzienā, es domāju, te ir viens prāts viss, var teikt. Nu, tikko būs kas jauns, es jūs, protams, informēšu. Un tad varēsim arī attiecīgi izteikties. Ejam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir balsošana par eh, Vendes Tevale kunga ziņojumu. Eiropas Savienības Malaisijas partnerības un sadarbības nolīgums. Dārgais kolēģi, vai ir kas sakāms vēl? Nē. Labi, ar to arī sākam balsošanu. 21, 36 bloku balsojumā, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 22. grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 1 par. Pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. 25. Pārpret pieņemts 26. par, pret atturas pieņemts 27. par, pret atturas pieņemts 28 ieskaitot mutiskos grozījumus, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts, 34 par pret atturas pieņemts, 35 par pret atturas pieņemts, 37 par pret pret atturas pieņemts, trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, 38 par pret atturas pieņemts, 42 par pret atturas. Sociālisti nebalso vispār. Nu, kaut kur fonā acīm redzot tikai. Tātad, kas ir par 42. grozījumu? Pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Das war 42. Ja. Der Antrag, äh, die Abstimmung ist. Beidzam. Balsot. nepietiekam ātri jūs no tā fona iznācāt priekšplānā. 30, 43. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. 47. vēlaties pārbaudīt? Pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 pret 16 pieņemts. Tad nu gan būtu, ja, ja es būtu otrais kļūdījies. 48 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret, atturas pieņemts. 50 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Es vēlētos sociālistus šajā flangā aicināt uz aktīvāku līdzdalību balsošanā. Beidzam balsot. 20 pret 24 noraidīts. 51. par pret, atturas, pieņemts. 52 par, pret, atturas, noraidīts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 54 par, pret, atturas, pieņemts. 55 par, pret, atturas, pieņemts. 4 par, pret, atturas, pieņemts. 5 par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Kurš tad bija šī grozījuma autors? Nav sajaukums starp um, autoriem, te, protams, jau daudz ko pasaka. Labi. Kas par uh, grozījumu D apsvērumā pieņemts? Ņemot vērā, cik ir paraksti šeit eh, uzlikti, jau bija skaidrs, ka būs pieņemts 16. Eh, par, pret atturas pieņemts 17. par, pret atturas pieņemts 18. par,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 pret atturas pieņemts. Tālāk elektroniski balsojam par ziņojumu kopumā. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht. Beidzam balsot. 44 balsojot par un vienam atturoties, ziņojums ir apstiprināts. Pieņemts. Tātad, nākamais mums ir mūsu delegācijas eh, uz Gruziju informācijas uzklausīšana. Libor Ruček, lūdzu, vārds tev. Ok, vielen dank. Jā, paldies. Dargie kolēģi, kā jūs to jau zinat, pirms divām nedēļām, 3. un 4. jūnijā, mums bija faktu noskaidrošanas misiju Gruzijā. Septiņi no mums tur bija devušies, pārstāvot piecas politiskās grupas. Manuprāt, delegācija noritēja pozitīvā atmosfērā, tikāmies ar Gruzijas varas iestādēm, prezidentu, premjerministru, parlamentu priekšsēdētāju Tāpat arī integrācijas un ārlietu komiteju pārstāvis, arī ar parlamentu opozīciju tikāmies, iekšlietu ministru, tieslietu ministru. Tāpat divi, tā arī ārlietu ministru vietniekiem, ar tiesību sārgu. Tāpat arī gara sanāksme mums bija ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tātad, ko mēs varam sacīt Jā, situācija Gruzijā, kā es minēju jau vakar, mums notiek pāreja no vienas partijas uz daudzpartijas sistēmu. Dažkārt ir grūti šādā situācijā, neapšaubām situācija sarežģīta, šāda attiecības starp eh, prezidentu un premjerministru šis attiecības diezgan saspīlēts, notiek sabiedrības tāda polarizēšanās, varētu teikt. Rudenī būs prezidenta vēlēšanas, līdz ar to daļa no mūsu misijas mērķiem bija saistīta ar to, ka būtu nepieciešams mazināt spriedzi situācijā. Darīt zinām, ka mēs vēlamies palīdzēt Gruzijai iziet cauri šim pārejas posmam. Kas attiec uz Eiroatlantisko orientāšanos, tad visas galvenās politiskās partijas, neatkarīgi no tā, vai viņas ir valdībā vai opozīcijā, pauda atbalstu šim virzienam. Tās visas vēlas virzību tieši šajā virzienā. Attiecībā uz viņas samitu viņi arī vēlas sekmīgi iznākumi ir šis asociācijas nolīgums, ko viņi vēlētos, un arī tādu dziļāku brīvās tirdzniecības nolīgumu. Tā kā varam sacīt kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo valdību, pamatorientācijā izmaiņas nav attiecībā uz valsts ārpolitikas virzību. Ja ir atsevišķi izmaiņas saistībā ar attiecībām ar Krieviju, To mēs apspriedām ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem, ar premjerministru Ivanu Švilī. Un viņš mūs informēja, ka Grūzijai nav pietiekama spēka, var teikt, mainīt situāciju. Jaunā stratēģija ir eh, koncentrēties uz Grūzijas stiprināšanu politiskās sistēmas stiprināšana, ekonomiskās sistēmas, sociālās sistēmas stiprināšana. Un, ja tas izdosies, tad eh, valsts var kalpot kā paraugs Abhāzijas iedzīvotājiem un Dienvidosetijas iedzīvotājiem. Un varbūt vēlāk, kā Ivanšvilī kungs pieminēja, jā, mainīsies situācija Krievijā, tad viņš liek lielu uzsvaru uz pilsoniskās sabiedrības lomu Krievijā, varbūt nākotnē, kad eh, nā, Krievijas vadība būtu, valdības pārstāv būtu gatavu pārunāt situācijas maiņu. Nu, viņš paudā atvērtību šādām attiecībām, bet šobrīd viņš neuzskata, ka Gruzijā ir pietiekams spēks, pietiekams spēja mainīt kaut ko. Uh, situācijā šobrīd. Neskroties uz to, Grūzija ir gatava sadarboties ar Krieviju. Un ir daudzi jautājumi, kuros viņi jau ir rādījuši savu vēlmi. Piemēram, piedaloties Olimpiskajās spēlēs Sočos, kas ir plānots nākamgad, izmantot tirzniecības un transporta ceļus. Neskatoties uz šo faktu, Krievija nepadara to visu vieglu jaunajai valdībai. Tieši pretēji viņi norobežo šo administratīvo robežu, pie tam tādā veidā, ka visvairāk cieši uz vietas dzīvojošie iedzīvotāji. To mēs no iekšlietu ministra dzirdējām un arī no ārlietu ministrijas pārstāvjiem, ka viņi nāk, piemēram, un uzceļ žogu ciemat, ciemat vidū, piemēram. Nu, dažkārt nodalot, piemēram, māju no tai piedarošiem laukiem. Tā kā, protams, ka lielais jautājums par Abhāzijas un Dienvidosetijas status, e, tur mums ir Ženēvs ietvers pamatā visam, bet pārējie humanitārie jautājumi šie iedzīvotāji ciematos tie nav nekādi teroristi vai noziedznieki, viņiem vienkārši nav paveicies ar vietu, kur viņi dzīvo. Mums vajadzētu palīdzēt šajā jautājumā. Ļaujiet man vēl pieminēt dažas reformas, jo, kā es sacīju, jā, notiek pārēja no vienas partijas uz daudz partiju sistēmu, un vakar mēs apspriedām situāciju uh, šajos eh, korektīvajos dienestos, bet eh, tā, tas tika uzsvērts arī no valdības un opozīcijas puses, ka tas, kas ir nepieciešams šobrīd, ir plaša vienprātība starp valdību un opozīciju. Jo daudzpartijas sistēmā nākamajās vēlēšanās situācija mainīsies, varbūt mainīsies, varbūt nē, Un ja Gruzija vēlas virzīties uz priekšu, jābūt vienprātībai par lielāko daļu no galvenajiem politiskajiem un citiem jautājumiem reformām. Tiekoties ar Gruzijas parlamentu priekšsēdētāju, viņš pieminēja vairākas jautājumas šeit aptuveni 25% no izskatāmajām lietām parlamentā. Jā, ir diskusijas tajās, ir arī vienprātība, varētu teikt, viņi baldošos partijas un opozīcijas partijas sēž pie sarunu galda un uh, cenšas vienoties rast kādu risinājumu. Tā kā atkal tika uzsvērts, kā tas ir nepieciešams ne tikai parlamentu līmenī, bet arī sarunās starp eh, prezidentu un premjerministru, tā lai situācija tiktu kontrolēta. Un, ja iedzīvotāji prasa taisnīgumu atjaunošanu, bet eh, tas nedrīkst būt tāds selektīvs taisnīgums. Tas īsumā arī viss, ko es eh, vēlējos sacīt, varbūt Lisekungs vai kāds cits no kolēģiem vēlas ko papildināt. Ja viņi to vēlas, paldies! Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Roczkowi za to wyważone. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Ročekungam par šo ziņojumu. Man tiešām bija prieks, ka mūsu delegācija varēja tikties ar visiem svarīgākajiem spēkiem Gruzijas politikā, bet šobrīd vajadzētu varbūt uzsvērt to, ka opozīcijā esošo partiju viedoklis un Gruzijas prezidenta viedoklis ir tāds, ka Grūzija kā valsts virzās nepareizā virzienā. Ja turpināsies opozīcijas pārstāva aizturēšanas, Un šeit mums jāsaka, ka Mēs tikāmies arī ar Tbilisī mēru, un arī prezidents sacīja, ka varbūt viņš būs mērs, respektīvi būs nākamā persona, ko varētu aizturēt. Kāpēc es par to runāju? Es vēlos ilustrēt to, cik saspringta ir šī politiskā situācija valstī. Vakar, piemēram, es jau pieminēju, ka principā mums ir tikai viena sadarbības iespēja laba, respektīvi parlamentu līmenī, un citu kanālu mums īsti nav. Ir vairāki signāli, kas rada bažas, piemēram, tas, ka premjers un svarīgākie ministri uh, neapmeklē valsts drošības padomas sanāksmes, un šī sadarbība starp premjerministru un valsts prezidentu šobrīd ir praktiski neiespējama. Pilnvar termiņš prezidentam lēnām tuvojās beigām, bet vēl tomēr ir vairāki mēneši līdz termiņa beigām, un e, valsts interesēm tas īsti nenāk pa labu, ka ir šāda saspringts attiecības. Mēs nevarējām tikties ar ekonomikas ministru, mēs vairāk koncentrējamies uz tādiem konstitucionāliem un juridiskiem jautājumiem. Nu, un e, varētu teikt, ka Gruzijā ir ekonomiskā lejupslīde šobrīd, vismaz ekonomikas palēnināšanās, Tātad pieaugums ir samazinājies uz pusi šobrīd. To mēs zinām no plašsaziņas līdzekļiem. Tāpat arī zinām, ka ārvalstu investīcija apjoms pēdējos mēnešos arī ir samazinājies, kas varētu visdrīzāk novest pie tālāk situācijas sarežģīšanās valstī. Paldies! Landsbergi kungs, paldies priekšsarētāji. Man bija viena piezīme par kādu formulējumu, kas saistīts ar koncepciju. Tur arī Ročekungs pieminēja par administratīvām robežām. Ar dzeloņdrātīm un e, šo robežu patvaļīgu noteikšanu un tā tālāk. Tas būtu pretēji mūsu oficiālajai nostājai. Un parlamentu nostāju, nostāju par robežām. Tur nevar būt nekādas robežas, tā, tā ir Gruzijas teritorija, vai mēs to saucam par administratīvo līniju, vai pamierā noteikto līniju, nu, par to jāvienojas. Kādā veidā šīs līnijas tiek izveidotas, novilktas, to mēs zinām, ka Krievija apgalvo, ka tas atbilst Dienvidosetijas likumdošanai, bet mēs zinām, ka tas ir ar spēka palīdzību novilkt šīs līnijas, un mums nevajadzētu mainīt šo izpratni par to, kā tas tiek darīts, radot iespēju, ka tas it kā būtu atbilstoši starptautiskām tiesībām. Tās ir administratīvas dalījuma līnijas un nekādas robežas. Paldies! Uh, President colleague says I was. Uh... Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, es uh, piedalījos delegācijā uz uh, Grūziju, un tieši tāpēc es vēlētos par to runāt. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Raučiga kungam par veidu, kā viņš vadīja mūsu delegāciju un par to, ka viņa ziņojums ir tik objektīvs. Tāpat kā daudzi citi nedēļās pirms parlamenta vēlēšanām, es saņēmu ļoti daudz ziņu no abām pusēm. Abas puses centās vienu otru vainot dažādos manevros, mēģinājumos ietekmēt uh, kampaņu un uh, vēlēšanu rezultātus. Bija gandrīz neiespējami saprast, kuras no šīm apsūdzībām ir patiesas. Vai tās ir pārspīlētas, varbūt tās ir mazliet pārspīlētas vai ļoti pārspīlētas. Bija patiešām pārsteidzoši, ka tikšanos laikā Tbilisī mēs tikāmies ar abu pušu pārstāvjiem, gan ar prezidenta partijas pārstāvjiem, gan arī ar citām, citu partiju pārstāvjiem, un visi vēlējās uh, izrādīties kā nevainīgi ēriņi, ka, kas vispār neko nav nodarījuši, ka viss ir bijis pilnīgi mierīgi, ka kampaņa ir noritējusi Mm, pareizi, un ir skaidrs, ka tā nebūtu nebija. Tieši tāpēc eh, uzskatu to par brīnumu, ka nekas eh, nenotika un ka pāreja ir bijusi daudz maz mierīga, kaut gan, protams, spriedze ir jūtama. Vakar īsā uzrunā runāju ar republikāņu partijas pārstāvi, mm, parlamenta priekšādātāju, es viņam minēju, ka mūs uztrauc aresti, uh, mūs uztrauc tas, ka ir arestēts arī premjers, kas pirms astoņiem gadiem mm, darbojās kā iekšlietu ministrs. Tātad te runa ne tikai par premjeru, bet par tādu ilglaicīgu politiķi. īsti nav skaidrs, ko viņa dienesti paveica vai nepaveica. Esmu runājusi ar Gruzijas tiesībā aizsardzības iestāžu pārstāvjiem, tikāmies arī ar pašreizējo iekšlietu ministru, ar daudziem citiem augststāvošiem politiķiem, tikos arī ar parlamenta spīkeri, un es viņam minēju, ka es nevēlos, lai atkārtotos Ukrainas scenārijs. Esam brīdināju šos cilvēkus, ir ļoti svarīgi, lai viņi saprastu, ka mēs viņus vērojam. mēs noteikti nepaliksim vienaldzīgi. Mēs esam devuši šo signālu, ka mēs vērojam situāciju, darām to ļoti rūpīgi, bet vienlaicīgi mēs vēlējāmies arī paust, ka nu neesam pilnīgi naivi par to, kas tur notiek. Paldies! Hmm? Thank, thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Es vēlētos izteikt dažas piezīmes par šo situāciju. Es piedalījos faktu vākšanas braucienā. Libors jau pieminēja to, kas arī mani pārsteidza. Mums bija ļoti interesanta tikšanās ar plašsaziņas līdzekļiem, to Libors nepieminēja. Mums bija ļoti plašas sarunas ar mēdījiem, ar NVO, arī ar tiesību sargu. Biju ļoti pārsteigts, ka visas šīs neatkarīgās institūcijas un organizācijas, izsakoties par pagātni, vienmēr runāja par um, ļoti ierobežoto iespēju darboties. Tas nozīmē, ka Te ir runa par tādu kā vienas partijas valdību, vienas partijas sistēmu. Līdz ar to mēdīju demokrātiskās aktivitātes un NVO darbība bija visnotaļ ierobežota. Nevēlos šeit iecināties tehniskās detaļās, taču ir jāatcerās, ka bez šīm jautājumiem bija arī tā saucamie politiskie cietumi, un uh, tie darbojās ne tikai centrālā līmenī, bet arī vietējā līmenī. Piemēram, apmēram 9500 cilvēku zaudēja īpašumus. Un uh, pret tiem izdarīja šantāžu valsts iestādes. Tā bija patiešām klāja šantāža no valsts puses. Mums bija arī ļoti plašas diskusijas ar uh, šo organizāciju pārstāvjiem. Uh, No šī viedokļa raugoties, uzskatu, ka nevar uzticēties pašreizējiem prezidentam. Būšu pavisam atklāts. Bijušajam prezidentam vajadzētu zināt par to, kas notika. Uzskatu, ka tas notika eh, vadoties eh, pēc eh, viņa rīkojumiem. Jā, jā, runa ir par pašreizējo prezidentu, viņš darbosies vēl līdz oktobrim. Uh, Uzskatu, ka jaunā valdība pavēra iespējas demokrātijai, bet eh, tas nozīmē, ka situācija ir daudz komplicētāka. Ir konflikti starp politiskajām partijām un, protams, ir eh, tādas politiskās partijas, kas ir konkurente savā starpā, ir opozīcija un ir koalīcija, un līdz ar to cīņa ir neizbēgama. Mūsu delegācija vēlējās teikt, ka pašreizējā valdība, un, protams, tas vēl ir jautājums, nav skaidrs, vai šī jaunā valdība vadīsies pēc loģiskiem apsvērumiem, vai tā sevi ierobežos konkrētās darbībās, bet, protams, tas īsti nav iespējams, jo uh, pastāv plaša politiskā cīņa. Un demokrātiskās iestādes ir gatavas cīnīties. Protams, šī cīņa ir vajadzīga, lai nodrošinātu tikai politisko līdzekļu izmantošanu, lai izvairītos no vardarbības. Mēs, eh, visa delegācija, ļoti skaidri par to izteicāmies, mēs vērsāmies pie valdības, lai mēģinātu panākt, ka valdība neapstādina tiesisku rīcību. Taču šai tiesiskajai rīcībai pret iepriekšējo koalīciju ir jābūt eh, taisnīgai. Ir jānodrošina, lai tiesa būtu godīga un taisnīga. Mēs nevaram pateikt, eh, kurš ir vainīgs vai kurš nav vainīgs. Mēs to nezinām. Situācija ir patiešām sarežģīta. Mums ir jābūt patiesi striktiem, ir jāseko līdzi tam, lai tiesāšana būtu godīga. Es uzskatu, ka jaunu nozīmētais konsultants premjeram no Eiropas Savienības eh, noteikti uh, ļoti labi paveiks savu darbu. Paldies! Kovaļev. Yeah. Kovaļev kungs, lūdzu jums vārds. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do, e, do pana przewodniczącego Ruczka przede wszystkim, ale też do. Man ir jautājums attiecībā uz Rūčika kunga teikto, bet arī uz Līseka kunga teikto. Un proti, jautājums ir šāds. kādi cilvēki eh, Grūzijā, kas aktīvi tur darbojās, piemēram, es šeit runāju arī par eh, baznīcu pārstāvjiem, varētu darboties kā uh, sarunu vedēji, kā starpnieki. Un otrs jautājums priekšēdētājiem Brokam un mūsu komitejai. Kādas idejas mēs varētu virzīt uz priekšu, lai spiediens netiktu palielināts? Pieredze Gruzijā rāda, ka uh, mums vispir, vispirms ir jāsaprot, ka pašreizējā situācija nedrīkstētu tikt eskalēta. Ja parādīsies arvien jauni elementi, kas izdarīs spiedienu uz opozīciju, mēs atradīsimies ļoti sarežģītā situācijā. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kāpē, ko, ar, ko mēs varētu darīt, lai šis apmeklējums nebūtu pēdējais? Gruzijai ir jājūt, ka mēs tuvojamies sarkanajai līnijai. Tas būtu mans komentārs. Pašlaik opozīcijas politiķi jau sēž cietumā. Es domāju, ka mums tāpēc ir jārunā vienotā balsī un jādara tas jau tagad. Paldies. Yes, uh, do you need the floor for... Vai jums, vai jūs vēlaties uh, izteikt secinājumus? Jā, var uzreiz atbildēt. Nezinu, vai Lānsberģa kungs vēl ir uh, telpā. Viņš pieminēja administratīvo robežu. Administratīvais eh, teiciens ir administratīvā robeža līnija. Šo izteicienu lieto visi Grūzijā, tā skaitā arī ministri. Mūsu sanāksmēs un preses brīvīgos mēs skaidri teicām, ka mēs atbalstām Grūzijas teritoriālo integritāti. Uh, bet eh, neskatoties uz to pastāv eh, šīs eh, problēmas attiecībā uz administratīvo robežu līniju. Mēs neuzskatām, ka tā ir robeža, taču mums vajadzētu saprast, kā mēs īsti to varētu dēvēt. Landsbergi kungs um, administratīvais teiciens, ko lieto Gruzijas administrācija, ir administratīvā robežlīnija. Pat ministri lieto šo terminu. Taču ir jāatcerās, ka tas ir kaut kā jāapzīmē, tātad mēs nerunājam par robežām, bet gan par administratīvo robežu līniju. So maybe let's find some... Jāmēģina atrast eh, kādas iespējas. Varbūt mums brīvajā laikā mēs varētu atrast jaunu terminu un palīdzēt mūsu Gruzijas draugiem nosaukt šo fenomenu. citi jautājumi. Kolēģi, es domāju, ka šeit nav runa tikai par Gruziju. Atcerēsimies arī par Ukrainu, Moldovu un eh, visām pārējām valstīm austrumu partnerībā, tā skaitā valstīm Rietumu Balkānos. Domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu dot piemēru, labu, pozitīvu piemēru par eh, to, ka demokrātijā, ja ir runa par ļoti svarīgiem strateģiskiem politiskiem jautājumiem, sadarbība visā politiskajā spektrā ir ārkārtīgi nepieciešama. Šeit vairs nav runa par to, kurš ir valdībā un kurš ir opozīcijā. Kovaļev kungs jautāja, ko varētu darīt parlaments, vai Gruzijā ir kāds, kas varētu uzņemties šos pienākumus. Uzskatu, ka mums vajadzētu to pieņemt par savu kopējo mērķi. Vajadzētu censties panākt to, ka Gruzijā stāvoklis normalizēs, paliek mierīgāks. Un te runa arī par citām valstīm šajā reģionā. Kad es tikos ar Protaševiča kungu, pirms trīs nedēļām mēs devāmies uz Moldovu. Viens pārstāvis bija no tās partijas grupas, viens no sociāldemokrātiem. Mēs tikāmies ar mūsu partiju pārstāvjiem tur, nosākam atsevišķi, pēc tam kopā, un eh, pēc divām dienām viņi atjaunoja pro-Eiropas valdību. Tas norāda, ka iespējas pastāv. Mums vajadzētu mēģināt eh, spēlēt šo lomu. Mums vajadzētu nodrošināt šo pozitīvo mūsu lomu austrumu partnerībā. Protams, mēs saprotam, ka attiecībā uz pašreizēju opozīciju uh, Ukrainā tas varētu būt sarežģīti. Iespējams, mūsu kolēģiem tautas partijas grupā arī ir problēmas. Jūs bijāt pieraduši, ka tur pastāvēja viens partijas valdība, šī partija bija jūsu uh, sabiedrotā partija, un tagad situācija ir savādāka. Pastāv opozīcija, kas agrāk vispār neeksistēja, un tagad šī opozīcija ir uzvarējusi vēlēšanās. Uzskatu, ka ilgtermiņā tas ir labi, tā ir pozitīva ziņa Gruzijai, taču tagad mums vajadzētu nodrošināt, lai neskatoties uz to, kuru politisko partiju mēs pārstāvam šeit parlamentā, lai mēs eh, kopīgi spēlētu šo um, mierinošo lomu, nomierinātā lomu. Jānodrošina, lai situācija neiziet no kontrolas, tā lai šī pāreja būtu reāla. Mirābišvīlī tika pieminēts. Vakar uzklausījām parlamenta spīkeri, uh, Un mēs zinām, ka viņš nebija tikai opozīcijas līderis, viņš astoņas gadus darbojās arī kā iekšlietu ministrs. Ko gan mēs varam darīt? Tika pieminēts arī tas, ko mēs šodien neminējām. Tieslietu ministrs desmit dienas pēc vēlēšanām vienkārši izbēg no valsts. Kāpēc viņš to darīja? Šie jautājumi ir jāuzdod. Te nav runa par raganu medībām, mums ir jāsaprot eh, situācija valstī, ir jāsaprot, kāds ir noskaņojums. Mums vajadzētu to ņemt vērā. Protams, mums nevajadzētu uzreiz eh, sākt salīdzināt Grūziju ar Ukrainu un eh, Mirabišvili ar Timošenko un tā tālāk. Protams, ja runa par pārēju no vienas partijas sistēmas uz vairāk partiju sistēmu, tad tas nekad nav vienkārši. Ir jāņem vērā arī politiskā kultūra. Iepriekšējās vēlēšanās, iepriekšējā pārējais periodā notika pirmā varas maiņa Gruzijas eh, mūsdienu vēsturē. Mums būtu tas jāņem vērā, mums vajadzētu um, pie tā strādāt. Paldies. Kolēģi, eh, hanno chiesto di. In... Paldies, saka sēdzadītās Slavērs kungs, Sarjošs Voļska kungs un Tanoku kungs vēl ir lūguši iespēju izteikties. Mēs nevaram atkal atvērt debatas. Tāda mums ir parastā procedūra, tā mēs daram. Uh, Un uh, mūsu nākamais darbkārtības jautājums gaida diena ir saulēna, un mēs dosim jums vienu minūti katram vēl izņēmumu kārtībā. Paldies! Jā, nu dažkārt m, mm, ir vērts atkāpties no parastās rutīnas, saka Sarieša Voļska kungs. Esmu pateicīgs Libor un uh, Kovalkunga teiktiem, ja uh, opozīcijas līderis ir apcietinājumā, tad nav nekādas izvēles. Es esmu runājis ar Watsonu Uh, kungu un Butikoferu no zaļiem un prasīju, lai viņi nospraust sarkano līniju. Un šī sarkanā līnija tā tad ir demokrātija vai ne? Un opozīcijas līderis uh, apcietinājumā ir šī sarkanā līnija, bet varbūt mums būtu jāiet tālāk, kā Kovalkungs teica. Jo viens no kolēģiem sacīja, ka jums ir taisnība par Marabišvilī, bet mūsu draugi ir valdībā Prasīsim, lai eh, trīs eh, lielākās, prasīt, lai trīs lielākās partijas pārtrauc attiecības ar mums, eh, tad tas principā sasaist mūsu rokas. Mēs atbalstam Mirbišvili nevis principu pēc, bet tomēr, ja šis process viss nav uzticams, tad varbūt mainīsim šo trīs valdošo partiju statusu, jo tas arī mainīs mūsu sarkamās līnijas. Paldies, Tanakungam vārds. Paldies, pēc tam ātrs komentārs par ko mums visiem vajadzētu būt vienisprātis, lai kādas saiknes mums kā grupām varētu būt ar eh, valdējošo partiju, opozīcijas partiju vai kā savādāk, tam nevajadzētu nekādā veidā atspoguļoties eh, krimināla tiesiskuma sistēmā ar tādu valsti kā Gruzija. Un eh, man ir ārkārtīgi žēl, ka šķiet, ka Gruzijā tiesu spēki un uh, Uh, tiesneši šķiet uh, pakļaujas tam, kas ir valdībā. Tātad prokuroru dienestiem un tiesvedības dienestiem ir jābūt neatkarīgam no valdības. Un vakar uh, Gruzijas parlamenta pārstāvis sauc sev par valdības pārstāvu. Viņš varbūt, varbūt no valdošās partijas, bet viņam ir jārunā parlamenta vārdā, nevis eh, valdības vārdā. Tātad pastāv tādas dīvainas koncepcijas Gruzijā, un šķiet, ka tas, kas ir valdībā, tas eh, kontrolē parlamentu, parlamenta eh, spīkeru un tā tālāk, bet mums ir nepieciešama neatkarīga tiesu sistēma, un ja ne, opozīcijas līderis ir cietumā politisku iemeslu pēc, tas ir nepieņemami. Ja tiek izvirzīta krimināla apsūdzība atbilstoši parastai likumdošanai, tad jā, bet pretēji tas nav pieļaujams. Paldies! Thank you. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums tika izskatīts aiz slēgtām durvīm, tāpēc tie, kas nav tiesīgi būt klāt zālē, mēs lūdzam jūs pamest šo sēžu zāli.